vārdā. Dāmas un kungi, šodien mēs esam sērās par eh, vienu mūsu parlamenta godējām deputātu Miguel de Sagadura Kabran eh, Portaškungs, kurš 24. aprīlī tikai 53 gadu vecumā eh, miris kolēģis Portašs bija uh, ekonomists pēc izglītības. Pēc tam viņš, e, sekojot savam aicinājumam, kļuva par žurnālistu. Žurnālistu profesiju viņš īstenoja daudzus gadus ļoti aizrautīgi, kā mēs visi zinām. Migels 2004. gadā pirmo reizi tika ievēlēts Eiropas parlamentā dāmas un kungi, Migels 15 gadu vecumā viņu apcietināja Salazāra režīma slepeni policija sakarā ar to, ka viņš bija piedalījies studentu demonstrācijā Lisabonā. Nēķu revolūcijā viņš piedalījās, kas eh, visbeidzot eh, gāza Portugāles diktatūru. Visu mūžu šis vīrs bija uh, aizrautīgs kreiso aktivists un kvēls demokrātijas aizstāvis. Es kolēģi Miguelu Portašu iepazinu kā pārliecinātu Eiropieti, kurš no visas sirds iestājās par sociālu taisnīgumu un demokrātiju. Kaut gan nevienmēr mm, biju viens prāts ar viņu, kā arī daudz citu no jums, mēs visi piedzīvojām, cik konstruktīvi un pozitīvi viņš izturējās no cilvēciskā viedokļa pat strīdīgos jautājumos. Tas bija vīrs, kurš atklāti pauda savus uzskats, patiešām cienījams, godīgs kolēģis, kurš nekad neslēpās aiz procedurāliem ieganstiem, bet vienmēr bija gatavs meklēt risinājumus, to darot ar demokrātisko vairākumu, un ja viņš zaudēja eh, balsojumā, arī pieņemt eh, vairākumu lēmumu. Viņš bija vīrs, kas eh, vīrs un vārds. Un mēs visi šeit atcerāmies arī Migela humoru izjūtu. Viņš bija viens no kolēģiem, kas spēja arī pasmieties pats par sevi. Viņa smiekli mums vienmēr paliks atmiņām. Mūsu doma šajos sarežģītos brīžos ir ar viņa ģimeni un viņa draugiem, kas rīt arī sarīkos piemiņas sarīkojumu e, portešam par godu, un uz to es jūs sirsnīgi arī uzaicinu. Mēs neapšaubām, esam zaudējuši izcilu savu parlamentā e, deputātu. E, viņu uzvarēja beigās smaga slimība, pret kur viņš ilgstoši bija kaismi cīnījies, un tagad aicinu jūs ievērot klusumu brīdi, paceljoties kājās.